12.30. Mūsu darbkārtības nākamais punkts ir Butikofer kunga ziņojums efektīva Eiropas stratēģija izēvielu jomā. Un es gribētu dot vārdu uzreiz Butikofer kungam, lūdzu. Bitte. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, Vispirms es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem Rūpniecības komitejā un kolēģiem no citām komitejām, kas strādāja ar mani kopā, tīpaši vidas komitejas pārstāvjiem. Tāpat arī pārstāvjiem no pilsoniskās sabiedrības, zinātnieku aprindām un tā tālāk. Tik tiešām izēvielu politika ir viens no mūsu lielajiem izaicinājumiem rūpniecības nozarē, bet vienlaikus uh, šī, tas piedāvā mums arī jaunas iespējas. Pēdējā pusotra gada laikā man šis jautājums ir kļuvis ļoti dārgs, un es esmu pārliecināts, ka ar tādu ļoti mērtiecīgu inovāciju stratēģiju mums izdosies panākt veiksmīgu iznākumu, resursa efektivitāte, atkārtot izmantošana, aizstāšana. Uh, Tās ir tās galvenās stratēģijas, kas šeit ir būtiskas, lai eh, nākotnē panākt labāk konkurēt spēju un tieši uz šo jauno inovāciju stratēģiju mums būtu jābūvē savu nākotni. Otrakārt, tad, kad mēs nosakam mērķus, bet nedomājam par instrumentiem, tad ļoti reti mēs iztenojam, eh, panākam šos mērķus. Tas ir ļoti būtiski, ir īpaši, ja mēs domājam par to, un eh, panākam vienošanās starp dalību valstīm, starp dalību valstīm un komisiju. Ir jādomā par to, kā labi veidot mūsu sadarbību un uzņemties atbildību. Efektīva pārvaldība ir atslēgas vārds šajā jautājumā. Minerālās izaivielas ir tikpat būtisks kā nafta, gāze un citi energoavoti, Bet varbūt šis jautājums, izēvēli jautājums vēl nav, netiek uztverts par tik būtisku mūsu sadarbībā, un te nu kaut kas ir jāmaina. Ir nosaukti dažādi instrumenti, ar kuriem mēs varētu šo pārvaldību stiprināt. Mēs ierosinam noteikti tādu kā riska mērītāju. Komisija ierosina izstrādāt sārakstu ar šīm kritiskajām vai būtiskajām izēvielām piemēram, litijas un citi, kas eh, ir ļoti strateģisks nozīmes, ļoti būtisks izēvielas, kas varbūt līdz šim nav uzskatīts par tik būtiskām. Tāpat arī ir jādomā par šiem te redzemju izrakteņiem. Mēs iestājāmies par to, lai komisijas iniciatīvu panākt in inovāciju partnerību tik tiešām tiktu īstenota. Šobrīd dažas dalībvalsts to bloķē. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidota darba grupa, kas šos dažādos uh, spēlētājs, piemēram, ģenerāldirektorātus, zinātniskos pētījumu centrus un ārējās darbības dienas darbinieku savestu kopā, lai viņi izstrādātu tādu strateģisku satvaru. Mēs vēlamies, lai tiktu izstrādāta ceļa kārta izēvielu jomā līdz 2050. gadām, un mēs iestājāmies par to, lai tie noteikumi, lai tie likumi, kas mums ir attiecībā uz, teiksim, elektroatkritumiem, tiktu tik tiešām īstenoti. Un treškārt, šajā ziņojumā ir runa arī par ārējo dimensiju izēvielu politikā. Es gribētu uzsvērt, ka mums uz ārpusi ir jātīsta tāda sadarbības stratēģija gan attiecībā uz eh, tiem re uz eh, valstīm, kuros, kas ir nabadzīgas ar resursiem, gan ar tām valstīm, piemēram, Āfrika, gan ar resursiem bagātām valstīm. Šeit būtiski ir, lai Eiropā uz vienu iedzīvotāju tiktu importēti, importēti vairāk izēvielu nekā visur citur pasaulē, un tāpēc mums ir jāuzņemas atbildība. Tas nozīmē to, ka, piemēram, attiecībā uz investīcijām uh, resursu ieguvē trešajās valstīs Eiropas Investīcija banka un Eiropas komisija pārbaudītu, vai tas tiek darīts, lai cīnītos pret nabadzību un veicinātu attīstību. Un tādējādi mēs iestātos pret amerikāņu īstenoto pieeju, kuri īsteno tā dēvēto, īsteno citu principu. Uh, jo viņi, es domāju, ka mums ir jāakceptē mūsu partneru suverenitāti izēvielu jomā un jāstiprina sadarbību kopīgo interešu vārdā. Es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība daudzās starptautiskās aprindās, kas šobrīd jau ir attiecībā uz izēvielu pārvaldību, var dot tādu ļoti pozitīvu pienesumu. Paldies! Butiko. Paldies Butikofer kungam, un tagad es gribētu dot vārdu komisāram Tajānī kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, iesākumā es vēlētos pateikties Butikofer kungam par sagatavoto ziņojumu Pateicos arī visiem tiem deputātiem, kur piedalījās šī dokumenta izstrādē. Šis ziņojums ir, manuprāt, ļoti pozitīvs. Jāsaka, tas iet tajā pašā virzienā, kādu vēlas ieturēt arī eh, komisija, proti pievērsties šim ļoti nozīmīgajam jautājumam stratēģiski, jautājumam par izējumateriāliem. Tieši tāpēc man pilnībā pārliecināja jūsu sagatavotais ziņojums. Tātad vēlreiz atkārtoju, jūs um, atbalstat tieši tādu pašu pieeju, um, kāda ir komisijai, un tas, protams, palīdzēs um, mums visiem, Eiropas parlamentam un komisijai sadarboties šajā nozīmīgajā jautājumā. Uh, Jūs esat eh, diezgan eh, plaši aptvēruši visas tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies šajā jomā. Protams, mums ir jācenšas panākt nepieciešamo līdzsvaru starp dažādajām politiskajām pieejām. Jūs tāpat nākt klajā ar ļoti interesantiem konkrētiem priekšlikumiem un ieteikumiem. Tas ir ļoti nozīmīgs pienesums, kas eh, var tikai un vienīgi uzlabot mūsu stratēģiju. Sadarbība starp Eiropas parlamentu un komisiju ir ļoti nozīmīga. Mēs jau mēnešiem ilgi strādājam kopā ar Butikofer kungu un tāpat ar daudziem citiem kolēģiem, strādājot pie izēvielu jautājumiem. Dažādu politisko eh, grupu pārstāvi piedalās šajā darbā, lai eh, sagatavotu kopīgu pieeju attiecībā uz šiem redzēm me, metāliem un materiāliem, kas ir nepieciešami līdz 2012. gadam. Politiskā līmenī mums būtu jāiesaista visas institūcijas. Tas ir pavisam skaidrs. Starp citu, uz to jūs norādat arī savā ziņojumā. Es iepazinos ar jūsu ziņojumu ceļojot no Mīnhenes uz Strasbūru, un man uzmanība īpaši piesaistīja tā vieta jūsu ziņojumā, kur jūs runājat par to, ka izēvielu uh, ieguva ir ļoti strateģisks elements. Ir skaidrs, uh, būtu kaferkungs, ka procentuāli uh, tie līdzekļi, kas tiek atvēlēti izēvielām ražošanas eh, procesā ir daudz lielāka nekā tie, kas tiek atvēlēti darbspēka atalgošanai. Tāpat jūs runājat par situāciju Eiropas Savienībā, ārpus Eiropas Savienības, jūs runājat par šo resursu izmantošanu, atkārtotu pārstrādi, aizstāšanu un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss ir ļoti nozīmīgi mūsu kopīgai stratēģijai. Tālāk jautājums par inovācijām. Inovācijas ir ļoti svarīgas, ja mēs vēlamies virzīties uz priekšu. Tas ir sakāms par visām jomām. Ir jāņem vērā visa ražošanas ķēde kopumā. Mums ir jādomā gan par uh, prospekcijas fāzi, gan par ieguvs fāzi, gan um, par ražošanu, gan tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies spērt konkrētus soļus uz priekšu. Jāatzīst, ka Būtikoferkungs ir optimists, bet es vēlētos pieminēt to, ka dažas dalībvalsts nav tik labvēlīgi noskaņotas. Un tā kā um, konkurētspējas padome ir uh, devusi savu zaļo gaisu mūsu stratēģijai, tad tagad mums ir jādomā par to, kā mēs varētu īstenot šo partnerību. Vēl kāds elements, kas ir minēts jūsu ziņojumā un ko jūs pieminējāt arī savā runā, ir diplomātiskie jautājumi. Mums ir jāņem vērā situācija um, starptautisko attiecību jomā. Jāsaka, ka attiecībā uz ASV un Japānu mēs jau esam gājuši daudz tālāk nekā ar citām valstīm. Kas attiec uz Āfrikas Savienību, tad te mums uh, šobrīd ir īpašs rīcības plāns, kur mēs cenšamies īstenot. Mēs vēlamies um, panākt veidu, kā labāk izmantot pieejamos um, materiāls un izēvielas. Vēlos norādīt arī uz to, ka 1. decembrī ir plānota pirmā konference par izēvielām, kurā iespējams, iespējams mēs varēsim pilnībā noslēpu, noslīpēt šo partnerību. Tāpat es pavisam drīz viesošos Maskavā, arī Latviņamerikā, uh, arī Ķīnā. Tātad tās ir visas tās fronts, kurās mēs strādājam. Vēlos precizēt arī to, ka esam noslēguši vienošanos ar uh, Čīli un ļoti iespējams, ka mums līdz gada beigām izdosies noslēgt uh, līdzīgu vienošanos arī ar Argentīnu un Brazīliju. Vēlos atgādināt, ka eh, Čīle ir viens no galvenajiem izēvielu piegādātājiem. Šīs valstis ir ļoti entuziastiski noskaņotas um, par šādu perspektīvu uzsākt jaunu attiecību īstenošanu šajā jomā, kas attiecas uz ilgspējību. Mums ir arī turpmāk jāuzstāj uz to, ka iegūstot izēvielas mums ir jāievēro attiecīgās vides normas, jādomā par pētniecību un attīstību, par jauninājumiem, protams, bet ir jādomā arī par to, kā mēs varētu uh, garantēt šo piekluvi, piekļuvi uh, zemēm, uh, kur ir iespējams iegūt minerālvielas un citus materiālus. Te mēs strādājam kopā ar Potočnika kungu. Domājam arī eh, par eh, dalībvalstu kompetenci šajā jomā, protams, bet es domāju, ka eh, komisija varētu darboties kā katalizators. Nākamajā nedēļā mēs pieņemsim um, jaunu iniciatīvu ar konkrētiem pasākumiem, jo īpaši, kas attiecas uz otrreizēju pārstrādi. Tātad, nu, tie ir tikai daži piemēri, daži punkti. Un vēlos precizēt, ka mm, cieši sadarbojamies arī ar Zviedrijas valdību. Pirms uh, vasaras pārtraukuma, starp citu, notika ļoti nozīmīga tikšanās, uh, kuras laikā tika runāts par izēvielu ieguvi Barents jūrā. Un es pavisam drīz tikšos ar Zviedrijas attiecīgo ministru, lai strādātu pie uh, šiem jautājumiem. Tāpat tikšos arī ar Grenlands pārstāvjiem un noteikti runāšu arī par izēvielu jautājumiem. Grenlanda ļoti pozitīvi attiec uz uh, šādu te kopīgu partnerību ar Eiropas Savienību izēvielu jomā. Tas arī būtu viss no manas puses. Es atvainojos, ja man uzstāšanās bija pārāk ilga, bet katrā ziņā šis jautājums ir tā vērts, lai mēs padziļināti diskutētu par šiem jautājumiem. Es ceru, ka mums izdosies izstrādāt pienācīgu stratēģiju, lai palīdzētu nozars pārstāvjiem vienlaiks nenodarot kaitējumu dabai. Paldies tajā nekungam! Tagad man runātājs sarakstā ir Brokkungs, bet es viņu zālē neredzu, tāpēc es uzreiz došu vārdu Šnībres Jāstrams kundzei, lūdzu. Mani... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms es gribētu, nu kā mēs to parlamentā esam ieraduši darīt, pateikties Butikofer kungam, kurš ir Es ITRA komitejā, es, komitejai esmu ļoti pateicīga par to, ka ir ņemti vērā tik daudzi ITRA komitejas ierosinājumi, jo Butikovar kungs jau sacīja, ka runājot par um, izēvielu jautājumu, šeit ir jāņem vērā, ka šis jautājums ir ļoti būtisks. Līdz 2050. gadam, kā ANO lēš par 300% eh, celsies pieprasījums pēc izēvielām, un tāpēc ļoti būtiski ir, eh, šī diskusija ir ļoti būtiska. Svarīgi ir sasaistīt šīs diskusijas arī ar tādu mm, attīstības politiku. Līdz ar katru gadu lēš, ka uh, summas, kas vārstās starp 80 līdz 160 miljoniem dolāru. Eh, miljardiem dolāru ir eh, šī te visa līguma attiecībā uz izēvielām. Un ja mēs paraugamies uz eh, to, cik liels ir naudas apjoms attīstības palīdzībai, tad tie ir apmēram 8 miljardi. Tā kā summas ir nesalīdzināmas, tā, tas ir, nu, kā piliens jūrā. Un tāpēc ir ārkārtiski būtiski tas, ka šajā ziņojumā ir norādīts, ka ir nepieciešams īstenot uh, caurskatāmas iniciatīvas. Un eh, es apsveicu šo te EITI iniciatīvu un eh, tāpat arī Eiropas Savienības Āfrikas eh, rīcības plānu, kas ir līdz 2013. gadam tieši attiecībā uz līgumslēgšanu ar izēvielu iegūs uzņēmumiem. Jo katrs šāds pasākums uh, ienes, ienes jaunatīstības valstīm uh, pievienoto vērtību apmēram 10 eiro apjomā uz iedzīvotāju, un es domāju, ka tā ir tā ļoti efektīva palīdzība, palīdz, palīdzību, uh, kas, kas būs ļoti nozīmīgi arī nākotnē. Paldies, paldies Nībers kundzei. Langas kungs arī šobrīd nav zālē, nē, es atvainojos, tomēr ir gan. Lūdzu, Langas kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, referenta kungs, arī no manas puses gribētu jums teikt paldies par ieguldīto darbu. Komisāra kungs, izēvielu politika ir būtiska Eiropas Savienības rūpniecības attīstībai, un arī tirdzniecības dimensija ir ļoti izšķiroša joma, un tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti pareizi un labi, ka startautiskajā kontekstā mēs tieši vērtējam šo te uh, Uh, izēvie politiku. Vairāk punkti te ir tiešām izšķiroši. Nu, varbūt es četras varētu nosaukt. Es domāju, ka ar partnerības nolīgumiem, ja mēs vēlamies ar partnerības nolīgumiem nodrošināt šo te izēvielu piegādi, tad mums ir um, jāraugās arī, lai izēvielu ieguvēji saprātīgi uzvestos, jo nevar būt tā, ka Eiropas um, uzņēmumi maksā nodokļus un, teiksim, uh, cilvēki šajās te ieguvas kompānijās strādā necilvēcīgos apjom, mm, apstākļos. Es domāju, ka mums ir arī jārada, ska, jāievēro skaidri mm, cilvēciskie un vidas standarti. Otrakārt, mums ir jāraugās, lai izēvielas, ko mēs izmantojam, nenāktu no krīzes reģioniem un eh, lai eh, iegūtā nauda netiktu izmantota, lai eh, finansētu tos, kas īsteno pilsoņu kārs. Mums ir nepieciešama starptautiska certifikācijas sistēma attiecībā uz izēvielu ieguvu un tirdzniecības ķēdēm, lai mēs varētu izsakot, no kurienes tad nāk šīs izēvielas. Un es domāju, ka ir tas vis, visur saskatāms. Treškārt mums ir jāraugās, lai netik, ne, nenotiktu nelegāls izēvielu eksports. Mūsu pašu labā mums ir likumdošanā jāiestrādā labāks kontrols sistēmas, kā Karls Heinz Florence jau sacīja, jo ja tikai vienam cilvēkam ir jāīsteno viss šī kontrola attiecībā uz kravu, tad uh, tas nekam neder. Mums ir eksports labāk jāuzrauga un tāpat arī jāgraugās, lai monopola struktūras un oligopola struktūras izēvielu nozarē tiktu likvidētas. Un, komisāra kungs, es domāju, ka komisija šajā ziņā spēr pareizos soļus. Paldies gan Butikovar kungam, gan komisāra kungam. Sirsnīgs paldies Langan kungam. Merkīs kundzei tagad vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais komisāri, referenta kungs! Pirmkārt, liels paldies par šo dokumentu, ko jūs mums piedāvājat un par šo stratēģiju. Liels paldies visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Es domāju, ka mm, beig galā mēs esam ieguvuši ļoti noderīgu dokumentu, bet tas var kļūt vēl noderīgāks. Ir daudz ļoti svarīgas apakšproblēmas. Ja mēs domājam par patreizējo ekonomisko krīzi, tad bieži vien piemirstam kādu lietu. Mēs redzam, ka jau šobrīd. Uh, ir kaut kādi iedīgļi jaunais krīzai. Ja mēs izstrādāsim jaunu, derīgu, adekvātu stratēģiju, tad mēs varēsim nepieļaut to, lai jaunā krīze pat iesāktos. Šī jaunā krīze cieši saistīta ar, ar jaunajām valstīm un resursiem. Mēs zinām, kāda ir, kādas ir Eiropas Savienības vājās vietas proti mēs esam ļoti atkarīgi no izēvielu piegādātājiem. Tāpat vēl viena svarīga tēma ir atkrituma pārstrāde. Aicinājums izstrādāt jauninājumus izēvielu izmantošanā, to izēvielu izmantošanā, ka, kuras atrodam Eiropas Savienībā, ir ļoti būtisks. Es domāju, ka mums ir jāskatās uz šo stratēģiju detalizētāk un no praktiskāka viedokļa. Domāju, ka mums ir nepieciešams mainīt domāšanu un kopīgo pieeju, lai rastu atbildi uz globālo ekonomisko krīzi un mazinātu savu atkarību no izēvielu piegādātājiem. Mums ir jāmaina līgumi, jāmaina domāšana, jāmaina rūpniecība, ekonomiskā sistēma un modelis. Nemaz jau nerunājot par pārvaldības sistēmām un banku sistēmām. Mums nepieciešamas ļoti plašas ekonomiskās reformas. Ir nepieciešams mainīt nodokļu politiku un praktisko īstenošanu Ar nodokļiem ir jāaicina cilvēki pirkt tādi produkti, kas ir ilgāk lietojami un kas ir vidē draudzīgāki. Ekodizaina direktīva beidzot ir jā, jāizveido, un mums ir jādomā par to, kā mēs attiecamies pret dabu. Pārāk bieži izmantojam tos dabas nostūrus, kas vēl ir neskārti mm, Eiropas laukos. Mēs neapzināmies to, ka reizēm mēs e, pilsētās sēžam uz tādām kā zelta raktuvēm. Mēs neizmantojam pazemes dzīļu bagātības Eiropā, e, Eiropas pilsētās. Bet to ir daudz. E, kolēģi ir iesnieguši ļoti daudz priekšlikumus, ceru, ka tos varēs ņemt vērā, nu, piemēram, dažādu tirgus segmentu mainīšanu, tāpat arī atbildības ķēdes Kolēģi aicina īpašu uzmanību pievērst eh, kontrabandas precēm, kas ienāk Eiropā. Īpaši uzmanību jāpievērš, protams, novatorismam. Paldies, Sarbukundze, nākamā runātāja. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra, referenta kungs. Pirmkārt, es gribētu sveikt komisiju ar šo paziņojumu par izēvielām un ar priekšlikumu radīt Eiropas Savienībai stratēģiju šajā svarīgajā jomā. Gribu pasvītrot to, ka lauksaimniecības precēm jāpievērš īpaša uzmanība, ir jāņem vērā tas, ka mums ir nepieciešams pasaulē nodrošināt pārtikas drošumu. Šobrīd saskaramies ar veselu virkni problēmu izēvielu piegādē lauksaimniecībai Mēs bieži runājam par cēnu svārstīgumu, par tirgus svārstību, par pārtiks apjomu samazinājumu un dažādām funkcionālām problēmām pārtiks ķēdē. Jāņem vērā tas, ka stratēģijā ir jāparādz arī dažādas eksporta barjeras, proti jārunā par tām šajā stratēģijā. Es domāju, ka teksta redakcija ir jāuzlabo un jāsaskaņo ar PTO. Ceru, ka Eiropas Savienības nākotnes stratēģija ņems vērā lauksaimniecības tirgu un preču specifiku, un ka šī stratēģija būs efektīva, tā nodrošinās pārtiks piegādes visiem pasaulē. Paldies! Un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus. Tautas partijas vārdā runās Delka Stiljo kundze. Eh, estamos discutiendo un informe. Paldies, priekšsēdētāji. Runa ir par ziņojumu, kas ticis pieņemts pēc tam, kad komisija bija nākus klajā ar savu paziņojumu par ļoti nozīmīgu jautājumu. Proti runa ir par izēvielu cenu milzīgajām svārstībām. Un nevajadzētu aizmirst arī par to, ka arvien pieaug pieprasījums, jo īpaši no jaunatīstības valstu puses, un te varētu kā vienu no, piemēram, minēt Ķīnu. Es priecājos par to, ka šāds dokuments ticis izstrādāts. Varu teikt, ka mana politiskā grupa piekrīt Butikofer kunga izklāstītajām idejām ziņojumā. Mēs tik tiešām uzskatām, ka viņš ir pieņēmis pareizo pieeju attiecībā uz izēvielām un arī attiecībā uz stratēģiju, kāda būtu jāīsteno šajā jomā tātad šo izēvielu izmantošanā. Šis dokuments, par kur mēs diskutējam šodien, tajā ir saglabāts nepieciešamais līdzsvars. Ar to mēs aicinām um, panākt labu izējumateriālu ieguvu gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās. Būtikoferkungs, jūs uzstājat uz to, ka mums būtu pēc iespējas efektīvāk jāizmanto izēvielas, un jūs nākat klajā ar veselu virkni priekšlikumu, tā piemēram priekšlikumu par otraizēju pārstrādi Eiropas Savienībā. Taču manas grupas vārdā es vēlētos teikt, ka uh, par šo jautājumu mums būtu jārunā ne tikai uh, cenšoties samazināt patēriņu, jo patēriņš ir nozīmīgs, ja mēs vēlamies veicināt ekonomisko izaugsmi, bet es domāju, ka mums būtu eh, jāaicina uz efektīvāku šo materiālu izmantošanu. Tāpēc mums ir jādomā par tādas politikas īstenošanu, kas palīdzētu racionālā veidā izmantot izēvielas. Mēs turklāt uzskatām, ka Eh, pozitīvi ir tas, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, kas gau galā veicinās to, ka mums būs atklātāks, caurskatāmāks tirgus šajā jomā nekā šobrīd. Tātad būs mazāk iespēja spekulācijām. Paldies! Paldies, un tagad sociālāt un demokrātu vārdā uz četrām minūtēm vārds Ulfskoks kundzei. Eh, tak, Herr Tolman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kas tāpat kā Judita Merkis, Langas kungs un arī pats referents Putikofers jau sacīja. Viņa jau teica, ka re resursa efektīva izmantošana, atkārtot um, otrreizēju pārstrāde Pilsētvidas izrakteņi ieguve ļoti būtiski jautājumi, ja mēs vēlamies vienlaikus stiprināt izaugsmi un uh, veicināt vidas aizsardzību. Mums ir jau, jādomā pa jaunam un jārīkojas savādāk. Es gribētu vēl parunāt par pavisam citu perspektīvu, kas ir būtiski maniem vēlētājiem. Tad, kad parlaments sāka nodarboties ar izēvielu jautājumu, es devos uz izēvielu ieguvas centru Ziemeļzviedrijā, Nordbotenu, un tur dzīvo cilvēki, kas ļoti labi apzinās, cik būtisks ir izēvielas rūpniecībai un attīstībai. Es runāju gan ar zinātniekiem, gan ar ārotbiedrības un nozars pārstāvjiem, un viņi man parādīja, kā šīs senais sektors tagad pēkšņi ir um, uzplaucis. Uh, tiek eh, atvērtas eh, kādreiz slēgtās raktuves, eh, vecās raktuves atkal atjaunojas, tiek uzlabota kvalitāte, un tas viss pateicoties pieaugošajam globālajam pieprasījumam. Globalizācija atkal ir atgriezusies Eiropā pieprasījums nāk no citām pasaules valstīm, nevis no Eiropas, un, protams, vienlaiks mums ir jāapgādā arī savi ražotāji. Tas ir ārkārtīgi interesanti. Es gribētu pateikt komisāram Tajānī, ka nav jau jābrauc uz Grenlandi, visa Ziemeļa Eiropa. Var lepoties ar kvalificētiem tehniķiem, labiem pētījumiem, ar izcils kvalitātes izēvielām un arī darba vidi ir ārkārtīgi laba tiem cilvēkiem, kas strādā šajās nozarēs. Protams, var darīt vēl vairāk lietas labā. Bet nav jau nemaz jābrauc, jāizbrauc no Eiropas, lai to paveikt. Izēvielu stratēģija ir būtībā arī tāda atzinība no Eiropas Savienības puses mēs redzam, cik būtiska loma ir Ziemeļa Eiropai, ja mēs runājam tieši par rūpniecisko attīstību, un tas ir būtiski. Es vēl Ziemeļzviedrijā uzzināju vēl kaut ko ļoti būtisku, proti, cik būtiski ir labi funkcionējošu infrastruktūru. Tas ir būtiski gan rūpnieciskiem centriem, gan iedzīvotājiem, jo tas ir, tā, tas ir signāls par efektīvu attīstību. Parlaments runājot par eh, ten programmām, par jaunajām infrastruktūras programmām, tiek mudināts ņemt vērā to, ka infrastruktūrai būtu jābūt eh, pietuvinātai šiem te rūpnieciskajiem centriem. Tas ir ļoti būtiski. Un tad, protams, attīstības perspektīva, par ko te jau kolēģi runāja. Tas ir tāds, cent, tāds ļoti būtisks izējas punkts, proti, uh, izēvielām ir, izēvielas ir jāiegūst arī ārpus Eiropas Savienības, bet šīs valsts, pret šīm valstīm ir jāizturās kā pret līdzvērtīgām partnervalstīm, jo nedrīkst būt tā, ka mēs atkal atgriežamies pie neokoloniālismu vai arī pie seniem koloniālismu laikiem. Mēs nevēlamies turp atgriezties, mums arī nav tādas nepieciešamības. Uh, šeit eh, ir jau, veid, ir jau tikušas izveidotas ļoti labas partnerattiecības, ko nākotnē varētu vēl vairāk attīstīt. Un tagad Ekas kundze, liberāļu atgrupas vārdā, lūdzu, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropa šobrīd stāv ļoti svarīgu pārbaudījumu priekšvakarā. Pasaule ir aizvien globalizētāka, un mums ir nepieciešams stiprināt mūsu labklājību un tāpat arī cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Tuvāko desmitgažu laikā jāpārveido Eiropas tautsēmniecība tā, lai mūsu izaugsme būtu gudra, ilgtspējīga un tāda, kas iesaista visus mūsu kontinentā. Ir nepieciešams dažādas stratēģijas īstenot, kā piemēram Eiropa 2020, un arī jāveido veiksmīga izējuma materiāla izēvielu stratēģiju. Šie izaicinājumi nedrīkst tikt novērtēti pārāk zem. Investīcijas transportā, enerģijā, e, informācija tehnoloģijās varētu būt tik liels kā 400 miljārdi eiro laika posmā līdz 2020. gadam. Izēvielas ir ļoti būtiska sastāvdaļa visā šajā stratēģijās, ja vēlamies, lai Eiropai būtu līdera loma. Mēs uh, aizvien vairāk konkurējam par vienam tām pašām izēvielām. Daudzas no tām mums ir jāimportē. Izēvielu stratēģija ir jāsaist ar citām svarīgām Eiropas politikām, daudz ciešāk jāsasaist, nu, piemēram, rūpniecība, pētniecība, zinātne, tirdzniecība, transports, un tas, tam visam jābūt ciešā saistībā veidotam. It īpaši krīzes apstākļos reformām jābūt saistītām ar dažādām, mm, ar, ar patiesu e, izaugsmu. Tirdzniecībai ir jābūt cieši saistītāji ar visām uh, kompānijai kompānijām piekļūstamām izēvielam. Šai stratēģijai ir jānodrošina tas, lai gan attīstības valstis, gan arī attīstītās valstis varētu gūt labumu no ilgspējīgas šo materiālu izaug, izmantošanas. Uh, ir nepieciešams izmantot uh, palīdzību tirdzniecībai mehānismus. Uh, mēs nedrīkstam veicināt konfliktu sāsināšanos uh, izēvielas meklējot un izmantojot. Eiropai ir nepieciešama tāda pasākuma, kas tieši saistīti ar novatorismu un tirdzniecības barjeru nojaukšanu jaunajās attīstības valstīs Naftas eh, resursu pārdalīšana bieži vien grāvus demokrātiju un radīs konfliktus. Eiropai jāizmanto tie materiāli, kas ir šeit, Eiropā. Eiropa ir bagāta izēvielām. Eh, mums ir ļoti daudz eh, metālu rūdu, tāpat arī mēžu. Mums jāizmanto tie ilgtspējīgā veidā. Un arī transports ir jāizmanto šo materiālu pārvietošanai ilgspējīgā veidā. Ir nepieciešams patiesi reformēt iekšējo tirgu. Mēs būsim konkurētspējīgs spēlētājs rītdienas ekonomikā, kas būs vidē draudzīga. Esmu pārliecināta par to un gribu sveikt referentu ar labu paveikto darbu. Paldies, paldies, ekskundze. Eikhūta kungs pārstāvēs zaļo politisko grupu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties referentam par šo ziņojumu. Paldies komisāram Tajānī par viņa ievadvārdiem. Šķiet, ka mēs visi esam vienas prātes. Mums tiešām ir jāizstrādā šī lieliskā stratēģija attiecībā uz izēvielām, taču izlasot šo ziņojumu un komisijas paziņojumu, es redzu, ka ir diezgan lielas pretrunas šo dokumentu vidū. Man ir mm, interesanti, protams, dzirdēt, ka Tajānī kungs ir ļoti apmierināts ar Eiropas parlamentu atzinumu. Komisijā e, lielāks uzsvars likts uz to, ka Eiropa saņem pēc iespējas vairāk un ātrāk izējumateriāls no citām valstīm, bet šajā dokumentā mēs redzam, ka vairāk uzsvars jāliek ir uz mūsu pašu Eiropas izējumateriāliem un tie jāizmanto ir efektīvāk. Uh, Šajā dokumentā uzsvērts, ka arī saprātīgi jāizmanto šie materiāli. Izrokot vienu tonu reto materiālu, tad parasti runa ir par trim gramiem tīra zelta. Uh, ja mēs pārstrādājam kaut kādas vecas iekārtas, tad mēs varam iegūt 150 gramus zelta no tāda paša apjoma. Tātad šī te otrreizē izēviela pārstrāde ir absolūti nepieciešama, tad mēs labāk izmantosim visus tās bagātības, kas ir mūsu rokās. Natūra 2000 reģioni nedrīkst tikt izmantoti kaut kādai rakšanai un izēju materiālu meklēšanai. Uh, par to nevajadzētu būt nekādiem strīdiem un šaubām. Bez tam arī Ziemeļpols ir neaizskaram teritorija. Treškārt, Mēs runājam par to, vai mēs drīkstam iesaistīties izējuma materiālu meklēšanā ārpus Eiropas, kāda ir šī diplomātija šajā jomā, vai mēs varam ar attīstības valstīm runāt par šiem jautājumiem. Es gribētu, lai visa komisija izsakās par šo jautājumu, jo pagaidām e, starp komisāru viedokļiem ir atšķirības. Paldies! Gerlings kundze runās ECR grupas vārdā. Thank you. And, uh, may I give... Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties referentam par šo ziņojumu, ko izlasīju ar lielu interesi. Es esmu sekojis ziņojumu izstrādē, kā ēnu referente NV komitejā, un mēs rakstījām arī savu atzinumu. Protams, ka mūsu komitejā mēs runājam galvenokārt par ļoti specifiskām šī ziņojuma daļām. Nav šaubu, ka ir nepieciešams izstrādāt stratēģijas, lai samazinātu dažādu reto izēju materiālu lietojumu un arī, lai otrreizēji pārstrādāt tos. Taču jābūt ir arī tā, lai šī stratēģija nebūtu pārāk sarežģīta. Tā jābūt ir efektīvai, nevis pārlieku sarežģītai. Mums jāsaprot, ka mēs varam arī pārāk daudz regulējumu ieviest šajā eh, attīstības stadijā. Tas nebūtu vēlams. Nu, ja mēs runāsim, piemēram, par raktuvēm pilsētu teritorijās, tā, tā ir lieliska pieeja. Es nāku no valstīm, kur ir ļoti, no valsts, kurā ir ļoti senas raktuvi tradīcijas, un mm, tomēr e, mēs zinām, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar aprīkotajām atkritumu izgāstuvēm, kas var radīt dažādas nepatīkamas un pat bīstamas un kaitīgas gāzes. Uh, kas eh, var eh, darboties kā inde attiecībā uz sabiedrību. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem izstrādāt šo stratēģiju, ir jāveic ietekmes novērtējumi. Tāpat ir jā, uzmanīgi jāizpēt jautājums par izēvielu uzkrāšanu, uzkrājumu veidošanu, jo tas var veicināt spekulatīvas darbības un tirgus izkropļojums. Protams, par visiem šiem jautājumiem var debatēt, taču es domāju, ka Pēdējais, ko mēs varētu darīt, ir runāt tikai un vienīgi par uzkrājumiem, jo tie neapšaubāmi izkropļos tirgu, būs kaut kādas tirgus manipulācijas, un tas radīs tikai jaunas problēmas, nevis atrisinās esošās. Visumā es atbalstu ziņojumu, kā jau teicu, pasakos referentam par ieguldīto darbu, ar prieku strādāšu turpmāko gadu laikā pie izēvielu stratēģijas, kas eh, ir vēl tikai zīdaiņa autiņos, nebūtu nav izstrādāt. Paldies, Gerliņas kundze! Matijas kundze pārstāvēs GOE politisko grupu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos eh, pateikties referentam par lieliski paveikto darbu, aprakstot eh, tās vajadzības, kādas šobrīd ir mūsu rūpniecības nozarei attiecībā uz izēvielām. Paldies arī par to, ka jūs runājat par riskiem, kas saistīti ar vidi un par to, ka ir nepieciešams pārdomāt par otrreizējo pārstrādi. Bet mums ir jārīkojas piesardzīgi. Un ja mēs paraugamies uz komisijas priekšlikumu, tad man jāsaka, ka es tā nevaru piekrist pilnībā, tā piemēram, kas attiecas uz diplomātijai vēl jautājumos. G20 un G8 ietvaros, diemžēl, manuprāt, šobrīd tiek radīta tāda kā jauna šķelšanās. No vienas puses ir rūpnieciskās valstis, kurām ir nepieciešams izēvielas, un no otras puses savukārt uh, jaunatīstības valstis, kurām ir šie materiāli, bet kuras tām nevar piekļūt. Tāpēc es domāju, ka būtu jānosoda tas, ka daži cenšas iekļūt izēvielas par katru cenu. Tas nav pareizi. Mēs esam redzējuši, kas tādā gadījumā var notikt. Mums ir milzīga pieredze šajos jautājumos, tāpēc es domāju, ka pašreizējais diplomātijas modelis nav apsveicams diplomātijas modelis. Mums ir jādomā par jauniem attīstības veidiem, par inovatīviem attīstības veidiem, un mums ir jādomā par sadarbību, nevis par diplomātiju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Paškas kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Kā jau tas ir eh, teikts Butikofer kungs ziņojumā, Eiropas rūpniecības pārstāvji arvien vairāk saskars ar grūtībām iegūt nepieciešamās izēvielas. Straujā izaugsme trešās pasaules valstīs, tāpat milzīgais amerikāņu pieprasījums pēc dažiem metāla veidiem noved pie tā, ka Eiropā šajā ziņā vērojam tāda kā krīze. Ir daudzi eh, rūpnieciskie projekti Eiropas Savienībā, kas nevar eh, tikt īstenot, tāpēc, ka nav iespējams iegūt nepieciešamos resursus. Tirzniecības diplomātija un um, materiāla ieguva ir um, viens veids, bet mums būtu jādomā arī par materiālu otraizēju izmantošanu, ja pārstrādi. Nevajadzētu uzskatīt pārstrādi par piesārņojumu avotu, jo tas drīzāk ir veids, kā Eiropas Savienība varētu atbrīvoties no savas atkarības uh, no izēvielu importa. Paldies, un tagad vārds Cukāls kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es vēlētos uh, paust uh, savu atbalstu eh, tam, ka mums ir šāds debats par Eiropas Savienības stratēģiju izēvēlu jomā. Tāpat vēlos arī apsveikt šo referentu ar šo ļoti kvalitatīvo ziņojumu, par kur tiks balsots. Es domāju, ka te ir ņemt vērā gan vidas, gan ekonomiskie, gan attīstības aspekti, kas ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies uh, īstenu Eiropas līmeņa stratēģiju izēvielu jomā. Mēs vēlamies tādu stratēģiju, kas varētu palīdzēt gan jaunatīstības valstīm, gan arī Eiropas Savienības konkurētspējai. Šai stratēģijai ir jābūt tādai, kas atbalsta Eiropas ražošanu un kas mums dod iespēju uh, piekļūt uh, vairāk izēvielām tepat Eiropas Savienībā, ievērojot vidas normas, radot jaunas darba vietas un uh, tāpat arī um, veicinot darba spēku izaugsmi. Ir ļoti svarīgi strādāt starptautiskajā arēnā. par šīm retajām zemēm, kas tika pieminēts jau iepriekš. Manuprāt, būtu jāpiemina tas, ka esmu bieži runājis par šo jautājumu ar Eiropas komisijas pārstāvjiem. Šie Redzami materiāli ir ļoti nozīmīgi un bieži vien, protams, par tiem netiek um, rakstīts avīzēs un netiek tik plaši runāts, taču tie ir ļoti nozīmīgi, ja mēs vēlamies īstenot patiesu Eiropas līmeņa stratēģiju izēlielu jomā. Mums ir nepieciešama apņēmīga rīcība arī eh, pētniecības un attīstības jomā Eiropā. Un tas, protams, ietekmēs arī uh, mūsu uh, starptautiskās attiecības. Es uh, jau ilgu laiku esmu aicinājis runāt par uh, šiem jautājumiem, kas saistīti ar redzam materiālu iegūšanu, un aicinu to arī tagad. Paldies, paldies, un tagad vārds Gerek kungam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi, resursu politika noved pie monopolizācijas, jo resursi ir nevienmērīgi sadalīti visā pasaulē. Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti taisnīgai attiecībā uz to, kā tā izmanto resursus, lai resursu ieguvēji ir nepieciešams izmantot, zinām, enerģiju, un te ļoti būtisks jautājums ir um, energoresursu efektivitāte. Tāpat ir jādomā par nodokļu jautājumu. Vietējās varas iestādes, kas ir atbildīgas par um, ūdens apgādu un ģeoloģiju, varētu darīt kaut ko lietas labā. Tāpat ir jāievēro subsidiaritātes princips un uh, finanšu efektivitāte. liela daļa energoresursu tiek iegūt no Krievijas. Tāpat jāsaka, ka milzīgs potenciāls ir otrreizējai pārstrādē. Šajā jomā ir jāveic pētījumi un jāievieš dažādi, dažādas inovācijas. Jādomā arī par to, kā aizstāt vienus resursus ar citiem resursiem. Nu, piemēram, varētu izmantot vairāk koksnes celtniecībā. Uh, Tāpat jāmeklē alternatīvas metāla izmantošanai dažādu mašīnu ražošanā. Dāmas un kungi, materiāli, kuriem piemīt īpašas fiziskās īpašības, piemēram, redzēm, metāli, ir vitāli nozīmīgi, ja mēs vēlamies cīnīties pret klimata izmaiņām. Paldies Gerekungam, Torer kungam, tagad vārds lūdzu. Uh, Priekšsēdētā kungs, vispirms sirsnīgs paldies referenta kungam, Butikofer kungam par ļoti labi izstrādāto ziņojumu. Komisāra kungs Tajānī, šovakar jūs devāt tādu ļoti skaidru signālu, un tas mums vieš cerību, jo sākumā komisijas stratēģija tika prezentēta, tad mūsu cerības netika attaisnots, jo te bija runa par um, ekonomiku, par nodarbinātību. Uh, Eiropas Savienībā, un tāpēc ir nepieciešams eh, izveidot tādu ļoti ilgspējīgu labu stratēģiju. Protams, mums ir pašiem savi izēvielu avoti, otrkārt ir jādomā arī par otrreizējo pārstrādi, par to, kā palielināt efektivitāti, bet ir nepieciešama arī kopīga rīcība un jāveido partneru attiecības ar galvenajiem izēvielu piegādātājiem nu, visas pasaules. Uh, Alda grupa koncentrējas uz to, ka ir uh, jāiesaist šajā, šī stratēģijas izstrādē zinātnieki, tādēļ, ka ir uh, daudzas modernas tehni, tehnikas, uh, piemēram, kā iegūt um, okeāna dzīvēs rodamās izaivielas, un to visu varētu attīstīt. Un tieši šajā ziņā Eiropieši var kaut ko piedāvāt trešo valstu pārstāvjiem, lai izstrādātu šo te kopēju izaivielu stratēģiju. Es domāju, ka liberāļi uzskata arī to, ka mazie un vidēji uzņēmumiem mums ir vajadzīga mūsu palīdzība. Šiem MBU ir nepieciešama tieši šāda kopīga stratēģija, un tāpēc strādāsim visi kopā un uh, savienosim, apvienosim dalību valsts lai ja, veidot jaunas partnerības ar um, izēvielu piegādātāju valstīm un uh, izstrādāt to kopīgi ar uh, attīstības politiku. Es domāju, ka tas būtu strateģiski galvenais mērķis. Lielas paldies! Paldies Dārēr kungam, Figurēdā kundze, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Mēs esam vienisprāts, ka mums ir nepieciešama efektīva stratēģija izēvielām Nevar būt tāda situācija, kā 2007. un 2008. gadā, kad eh, daudzas izēvielas bija vai nu no ārkārtīgi dārgas, vai vienkārši nebija pieejamas, un tas notika tāpēc, ka bija spekulācija izēviela tirgu, un tāpēc ir jārada tāda apstākļi, lai fiz fiziskais izēviela tirgus eh, netiktu aizēnots eh, no finanšu tirgus puses, kā tas ir noticis Eiropā. Mums ir jāizbeidz spekulācija, spekulatīvās darbības, kas padara izēvielas um, grūti pieejamas. Tas nozīmē, ka mēs nevaram runāt tikai par caurskatāmību, mums ir jāiet vēl tālāk. Ir nepieciešama oficiāli uzticama informācija par izēvielu plūsmām un izēvielu krājumiem, lai nebūtu iespējami piegāžu pārtraukumi. Ir labāk arī jāsaprot ģeoloģiskie resursi, kas mums šeit ir Eiropā un kā tos labāk izmantot. Uh, Tā skaitā mm, jūras dzīvēs Eiropā atrodamās izēvielas ir jāizpēta un ir nepieciešama, protams, suverēni, mm, suverēnas normas un ir jāņem vērā to valstu intereses, kurās ir šīs izēvielas. Te, protams, ir jāpiemina arī trešās valsts un īpašas, te domāju, Āfrikas valsts ir jāraugās, lai mēs nekļūtu par jaunu veidu kolonizatoriem. Uh, Tāpat ir jāgarantē, lai izēvielas tiktu izmantot saprātīgā veidā un lai pēc iespējas vairāk notiktu otrreizējā pārstrāde. Mēs varam atkārtot izmantot viens un tās pašas izēvielas, vienlaikus arī radot jaunas rūpnieciskās iespējas un tāpat arī mm, tas palīdzētu uzlabot vidi. Nu, es domāju, ka gal galā mums ir nepieciešama efektīva stratēģija. Belderkungs nākamais, lūdzu. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Piekļuve izēvielām ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu labklājību Eiropas pilsoņiem. Tādēļ Mums ir jāpievērš izēvielu tirgumu īpašu uzmanību. Eiropas Savienībā jānodrošina, nu, jānodrošina, lai šajā tirgu būtu caurskatāmība, stabilitāte un zināmā mērā arī regulācija. Taču jādomā, cik daudz tās nepieciešams, lai tā nebūtu neproporcionāli liela. Tāpat arī jādomā ir arī par avotu dažādošanu un pārstrādi, izēvielu pārstrādi. Ilgtspēja šeit ir atslēgas vārds. Eiropas uzņēmumiem ir nepieciešama atbildība, atbildīga iepirkšanas politika. Un mums Mums ir jāizstrādā normatīvie akti, kas ierobežot to. Ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju arī attiecībā uz konfliktu minerāliem. E, ir jānodrošina tas, lai cilvēki, kas iegūst dažādas derīgās izēvielas, neciestu no tā ir nepieciešams domāt par cilvēktiesību aizsardzību, vīdes aizsardzību, atvērtu tirdzniecību un taisnīgu tirdzniecību tajās valstīs, kas mums piedāvā izēvielas. Lielas paldies! Tagad Hībners kundze nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribu pateikties komisāram Tajānī, tāpat arī referentam. Referents ļoti ilgi strādāju pie šī ziņojuma, kas tagad ir vienkārši lielisks. Tēma ir ļoti svarīga, jo mēs runājam par tiem resursiem, kas ir nepieciešami Eiropai un pasaulē. Mēs runājam par efektīvu, iedarbīgu stratēģiju izēvielu jomā. Runājam par jaunām iespējām resursu izmantošanām. Izaivielas ir jebkuras tautsēmniecības pamatā, vai mēs runājam par Eiropas vai pasaules tautsēmniecību. Izaivielas ietekmē mūsu dzīves līmeni, un tādēļ mums jāparūpējas par to, lai izaivielu patēriņš un ražošanas modeļi būtu ilgtspējīgi. Nav nekādas jēgas visas izaivielas izsmelt tagad pat, tūlīt pat un neko neatstāt nākamajām paudzēm. Eiropas ekonomika ir jābūt modernai, ar zemiem izmešu līmeņiem, tai jābūt arī konkurētspējīgai. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārskata iespējas izmantot atkritumus. Atkritumos bieži vien ir ļoti vērtīgas izēvielas. Mums ir jāpārslēdzas uz zaļāku, vidē draudzīgāku ekonomiku. Tas, protams, maksās dārgi, taču Būs nepieciešamas arī sociāla-ekonomiskas pārmaiņas, lai šādu ekonomiku ieviestu. Mūsu pieejai jābūt ir integrētai, ir jāizstrādā jaunas tehnoloģijas, jāņem vērā vides aizsardzību šo tehnoloģiju ieviešanā. Politikai un stratēģijai nākotnē jābūt tādai, lai tā lai mēs varētu mazināt vidas piesārņojumu, mazināt emisijas. Ir nepieciešama tāda stratēģija, kas mums ļautu savu mantojumu nodot tālāk nākamajām paudzēm. Paldies! De Angelis kungs nav zālē, un tādēļ nākamā runātāja būs Manners kundzlūd. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Iesākumā es gribētu pateikties referentam par ārkārtīgi vērtīgo ziņojumu. Eiropai un pasaulē ir nepieciešama efektīva un labi darbojošās izēvielu stratēģija. To teikuši daudz runātāji šeit, bet tas arī ir vienīgais veids, kā kritiski svarīgās izēvielas varam saglabāt nākamajām paudzēm. Man ir liels prieks redzēt, ka komiteja ir ņēmusi vērā šajā ziņojumā to, ka meži Ziemeļa Eiropas mēžu un arktiskajā teritorijā ir ļoti vērtīgi derīgie izrakteņi, kā piemēram rūdas un minerālu vielas. Tos vajadzētu izmantot. Eiropas komisijai vajadzētu piedāvāt priekšlikumu, kā izmantot ilgspējīgā veidā Eiropas pašas apakšzemes resursus. Tas varētu mazināt mūsu atkarību no importētām izēvielām. Arktiskais reģions piedāvā lielisku potenciālu šajā ziņā. Nu, piemēram, redzam metāli, e, ko varētu iegūt arktiskajā zonā, varētu mazināt mūsu atkarību no importa. Tāpat arī ziņojumā ir runa par nodokļiem. Es esmu priecīga, ka mūsu komiteja skaidri noraidīja resursu aplikšanu ar nodokļiem. Šis nav īstais brīdis jaunu nodokļu uzlikšanai tas neļautu mums efektīvi izmantot izēvielas. Nobeigumā es gribētu pieminēt mežu kā būtisku e, izēvielu un arī kā būtisku energoavotu. Ļoti žēl, ka meži netiek pietiekami detalizēti apskatīti šajā ziņojumā, jo meži neapšaubām ir ļoti svarīgs resurs un zaļās ekonomikas sastāvdaļa. Paldies! Paldies, tagad vārds Langērs kundzei. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Mums ir nepieciešama um, stratēģija attiecībā uz šīm izēvielām, bet es vēlētos runāt par vienu konkrētu, proti fosfātu. Um, 50-90 gadu laikā um, šis resurs pilnībā Eiropā izzud. Uh, lai gan uh, pieprasījums pēc tā ir tikai pieaudzis. Protams, ka komisāra kungs mēs varam nākt klajā ar uh, paziņojumiem šajā jomā, bet mums ir jācenšas arī rīkoties. Veicinot to, ka Eiropā tiek izmantotas aizstā, vielas, ar kurām ir iespējams aizstāt eh, šos ratos resursus, tāpat arī samazinot slogu, kas gulstas uz vidi, un mēs šādā veidā varam tikai un vienīgi iegūt. Komisārkungs, ir iespējams eh, stimulēt un veicināt izaugsme ar šādu projektu īstenošanu un izmantot palīdzību, ko var sniegt eh, kopējā lauksaimniecības politika un eh, citas Eiropas Savienības politikas. Protams, ka um, tā nav viegli, strat, viegli īstējama stratēģija, bet tas parāda uz to, ka bieži vien, pat ja jautājums ir ļoti tehnisks, sākot rīkoties, ir iespējams īstenot stratēģiju, kur var sniegt cerēto rezultātu. Un es ceru, ka komisija pavisam konkrēti ķersies pie šī darba, un es vēlētos zināt, kā komisija grasās rīkoties šajā jomā. Lielas paldies! Tagad vārds tikā kundzei. Lielas paldies, komisāra kungs! Es vēlētos pateikties referentam par lielisko eh, sadarbību un par to, ka viņš ņem vērā iesniegtos eh, grozījumus. Eiropas Savienība ir atkarīga no izēvielu importa, un pieprasījums būs atkarīgs no tā, eh, kā attīstīsies situācija jaunatīstības valstīs un kā turpmāk tiks izmantotas stratēģijas izēvielas un uh, um, redzami um, materiāli šie jautājumi ir jārisina um, pasaules mērogā. Taču, diemžēl, šobrīd tas netiek darīts pietiekami daudz. Ir jādomā par materiāliem, kas tiek izmantoti mobilo tālruņu ražošanā, jo te tiek izmantot tas, te varētu izmantot uh, dažādas vielas, kas ir, kuras ir iespējams uh, iegūt, nu, otraizējas pārstrādes. Redzami materiāli ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropas Savienības ekonomika kļūtu par efektīvu ekonomiku, tāpēc es aicinu dalībvalstis un komisiju nākamajā pētniecības ietvaru programmā attīstīta attiecīgās programmas pētniecības eh, jomā, kas eh, varētu pieļaut pašreizējo izēvielu aizstāšanu, to izēvielu, kuras nav pieejams pietiekamā daudzumā. Īpaši uzmanība ir jāpievērš otraizēja pārstrādai. Un gan uh, izēvielu ieguvu, gan pārstrādi, ja tā netiek pienācīgi reglamentēta, var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi. Mums ir jādomā par valstīm, kas cenšas iegūt savā īpašumā um, izēvielas un kas konkurē ar Eiropas Savienību. Ir jādomā arī par um, jaunatīstības valstīm, kā piemēram Indija un Brazīlija, kurās ir pieejami šie materiāli. Vēlos vērst īpašu uzmanību uz uh, tikšanos, kas paredzēta 5. oktobrī, uh, kurā piedalīsies uh, Brazīlijas un Eiropas Savienības pārstāvi. Izēvielu pārvaldība ir ļoti nozīmīga, un tāpēc mēs aicinām komisiju transponēt šo ziņojumu konkrētos pasākumos, kas tiktu īstenot. Un visbeidzot, mēs aicinām komisiju pastāvīgi atjaunāt izēvielu sarakstu. Paldies. Tagad vārds Florence kungam. Dārgais Reinhard Butikofer, sirsnīgs paldies par tavu ļoti labo un izsvērto ziņojumu. Es ļoti priecājos par to. Es domāju, ka šis ziņojums palīdzēs eh, tam, eh, palīdzēs risināt eh, to problēmu, kas mums ir problēmas aktualitātes apzināšanos, kas ir komisijā. Un tas gan varbūt nav tik daudz neatiec uz komisāru Tajānī, bet gan uz, uz, uz daudziem citiem komitejā, bet paldies Dievam, mēs esam saņēmuši informāciju no pēdējās vidas padoms komisārs tur prezentēja izēvielu politiku un iepriecinošā kārtā bija ļoti pozitīvs atsauksmes. Un tad bija runa par elektronisko atkritumu direktīvu. Uh, un tajā pat brīdī visa solidaritāte, tad, kad bija runa par, stā, par, par standartiem un nepieciešamiem pasākumiem, pazuda. Tā bija tāda īsta katastrofa, nekas tur neizdevās padome ar komisiju nevarēja vienoties, kas gan ir relatīvi rēts gadījums, un es esmu ļoti priecīgs, ka komisārs Patočniks iestājās pret to visu. Es domāju, ka šis ziņojums ienesīs, eh, zinām, kustību mūsu darbībā, jo, ja mēs paraugamies uz eh, klimata izmaiņu problēmu, ja tā ir uz pustik liela, kā mēs dzirdam, tad mums ir nepieciešama uh, ļoti inovatīva Eiropa ar modernām tehnoloģijām, un šīs tehnoloģijas ir jātīsta, un tad nekas cits nemaz neatliek, kā e, pārstrādāt vērtīgās izēvielas un pārdotās tālāk pasaulē. Es domāju, ka tie trīs pīlāri, ko komisija ir ierosinājusi, nav savietojams vien pēc otras, te, es, te mans viedoklis atšķirs no citiem zaļajiem, bet, manuprāt, ir šie trīs pīlāri jāuztver kā tāds viens veselums. Uh, Un, ja jūs vēlaties, ja, ja viņš vēlas īstenot uh, šo te izēvielu diplomātiju, tad to var darīt. Bet man būtiski ir tas, kā mēs apējamies ar šīm te trešajām valstīm. Mums ir jāraugās, lai mūsu eksporta un importa iespējas tiktu attīstīts, lai mēs kopīgi varam rēģēt uz situāciju, lai mēs atrastu tādu pārējas formu, lai tie reģioni, kas iegūst šīs te izēvielas, uh, iegūt kaut kādu labumu, piemēram, būvēt skolas par to naudu. Un tad ir vēl viens būtisks jautājums. Er, Eiropas rūpniecībai ļoti būtisks jautājums ir eh, reto izēvielu aizstāšana, bet mēs par varu varam runāt. Nu, varš, mēs jau zinām, kāda nozīme tam bija pagātnē, un eh, te ir milzīgs potenciāls eh, rūpniecībai. Uh, Un kā lauksaimnieks, es, protams, nevaru izvairīties no FFA jautājumu, bet nevajadzētu par to pārsvi, pārspīlēt. Nevajadzētu to izmantot kā vienīgo instrumentu vidas aizsardzības jomā, bet ja šī TFFR direktīva eh, tik stāsies spēkā, tad mums tas ir jāņem viss ļoti vērā. Trešā, trešais ir būtiskais ir, jautā, ir jautājums, kas mums ir jādara Eiropā. Otraizējas pārstrāde, efektīvāka izmantošana, tas viss ir ārkārtīgi būtiski un sāksim ar to. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Florence kungs, un nākamais runātājs Tabaģģī kungs, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam izraudzējušies šodien runāt par izēvielu izēvielām, un jāsaka, ka arī es esmu piedalījies šajā iniciatīvā, kuras mēs bija uzsākt šādas diskusijas. Es pateicos uh, Butikofer kungam, kas sagatavoja šo ziņojumu par galveno izaicinājumu, kāds vispār var būt 21. gadsimtā. Viņš, referents ir runājis par šo jautājumu pēc būtības, proti, viņš ir runājis par to, ka mums ir jāpievērš īpaša uzmanība izēvielu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Izrēlā eh, tas tiek darīts 75% apmērā, bet Eiropā tikai 25% apmērā. Uh, Mums nevajadzētu uh, paļauties tikai un vienīgi uz ilūzijām šajā jomā. Um, tad, kad um, notika šī uh, katastrofa, kas bija saistīta ar uh, sarkaniem dubļiem Ungārijā, mēs uh, sapratām patiesībā rūpniecības nozars um, pārstāvi saprata, ka izēvielu atkārtot pārstāvi šādā gadījumā um, būtu um, izmaksājis pārāk dārgi. Paldies! Paldies, un tagad vārds um, Stalējāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es um, Pozitīvi novērtēju komisijas iniciatīvu un vēlos pateikties referentam, tāpat kā arī pārējiem kolēģiem Eiropas parlamentā, kas devuši savu pienesumu šī ziņojuma izstrādāšanā. Eiropas uzņēmumiem ir jāsaskars ar vien intensīvāk konkurenci, kas attiec uz izēvielu iegūšanu. Un šī konkurence nākotnē kļūs arvien agresīvāka un intensīvāka. Tas saistīts ar um, iedzīvotāju skaitu palielināšanos uh, jaunatīstības valstīs un vienlaiks arī ar to, ka mums ir jāsaprot, uh, ka uh, šajās valstīs ekonomiskās aktivitātes tikai palielinās un tas palielina arī pieprasījumu pēc šīm izēvielām. Um, izēvielu um, atrašanās noteiktās valstīs uh, šo konkurenci padara arvien sarežģītāku. Dažas valstis um, cenšas politiski izmantot resursus, uh, kur ir to rīcībā. Un jāsaka, ka tā nav nejaušība, ja dažu, uh, dažu valstu uh, valdībām ir tādas rūpnieciskās politikas, kas, kurās, kur ietvaros drīzāk tiek atbalstīti savi uzņēmumi šajā globālajā konkurencē. Mēs nevaram nepamanīt to, ka dažas valsts izmanto valsts resursus, lai radītu šādas uh, priekšrocības. Eiropas Savienība nevar nerīkoties šādā gadījumā. Tāpēc es priecājos uh, par šo stratēģiju. Mums uh, ir nepieciešams sniegt uh, atbalstu, uh, lai atsaistītu energoefektivitāti no izēvielu uh, iegūšanas, un vienlaikus Eiropas Savienībā mums ir jāatbalsta arvien vairāk Eiropas uzņēmumi. Mums tas ir jādara, mm, izmantojot tādu politiku, kas veicina strateģiskās alianses un kas veicina uh, Eh, privātās investīcijas eh, valstīs, kurās ir pieejami resursi. Un mums ir jārada vienādas spēles noteikumi tirsniecības jomā visiem. Paldies, un tagad vārds Roila kungam. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, darbie kolēģi. Daudz runāja par to, cik būtisks ir izēvielas konkurētspējai un uh, Eiropas ekonomikas ilgtspējai. Daudz norādījusi to, cik spēcīgi uh, cik ļoti lielā mērā mēs esam atkarīgi no izēvielām un eh, ka patērētājs arī ir pamanījis to, teiksim, eh, kā tas, kā, kā tas izpaužas, ka elektrību taupošās lampiņas maksā dārgāk tādēļ, ka to ražošanā tiek izmantots rēts materiāls. Es esmu ļoti pateicīgs Butikofer kungam par to, ka viņam ir izdevies tādā ļoti samērīgā formā panākt atbildi. Es eh, domāju, ka varbūt nav būtiski, ka katrs cenšas panākt savu un uh, savu viedokli atspoguļo kā vienīgo pareizo. Uh, bet būtiski ir eh, visiem strādāt kopā, visiem domā kopā un ir jāpasaka, ka mums ir jāmēģina panākt eh, jaunu izēvielu politiku Eiropā. Un es domāju, ka te mums ir arī uzdevums padomāt par tehnoloģijām. Kolēģis Florence sacīja, ka te mēs nonāksim pretrunā ar citām likumdošanas normām un jāizlēmj, kur tad ir tās robežas, kas ir tā vērts un kas nē, un par ko ir jāizšķirs. Un, protams, tas viss eh, sasaistās arī ar otrreizējo pārstrādi un potenciālu izmantošanu, bet tas ir jādara nevis par katru cenu, bet gan jārīkojas saprātīgi un viedi. Un eh, ir tāpat jāpadomā arī par starptautiskajām attiecībām. Izēvielu diplomātija un kolēģi te jau sacīja, kā instruments, eh, ko var izmantot kā spiedienu. Nu, tas, kas to apgalvo, nav lasījis šo tekstu. Startautiskā sadarbība ir ļoti būtiska, lai arī mēs Eiropā šajā te izēvielu sadalē varētu izmantot savu potenciālo spēku. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Un tas ir ļoti svarīgi arī sadarbībā ar citām valstīm. Nu, vai ir nepieciešams stingrāks normas, es īsti nezinu. Uh, Es domāju, es esmu arī pateicīgs, ka te ir arī formulējums attiecībā uz šiem te nodokļiem, un es gribētu lūgt kolēģi, lai eh, šīs, šī teksta redakcija paliktu tekstā, lai mēs varētu balsot par to, jo parlamenta vairākumā balss dažkārt ir svarīgāk nekā viens viedoklis, par ko, ko par visu varu grib panākt. Paldies, un tagad Marinesko kungs. Paldies. Liels paldies, priekšstādātāji! Eiropa saskars gan ar izaicinājumiem, gan ar iespējām izēvielu jomā. Šie izaicinājumi ir jāpārvērš jaunās iespējās, lai mēs nostiprinātu Eiropas spēku un Eiropas industriju. Mums ir nepieciešams atbalsts um, pētniecībai un attīstībai, lai efektīvi izmantotu izēvielas Eiropā. enerģijas politikas intensifikācija un izēvielu um, pieprasījuma pieaugums, uh, protams, ietekmēs uh, situāciju Eiropas Savienībā arī attiecībā uz izēvielu piegādēm. Eiropas Savienībā ir nepieciešams partnerības ar trešām valstīm un ir jākonsolidē at, attiecības šajā jomā. Mums ir nepieciešama starptautiskā platforma, kas ļaut nodrošināt Eiropas Savienībā iegūt nepieciešamās izēvēles no trešajām valstīm. Uh, Eiropas komisijai būtu jāizstrādā pētījums, lai uzsvērtu to, cik lielā mērā Eiropas rūpniecība ir atkarīga no izēvielām un ir jāveic aplēses attiecībā uz izēvielu cenām nākotnē, jo tas ļaus pētniecības institūcijām uzsākt investīcijas ilgtermiņā. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Es redzu, ka Magdīnēs skundz vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamais referenti, paldies par jūsu ziņojumu. Kopumā es domāju, ka mēs pilnībā varam to atbalstīt. Es domāju, ka debats jau īpaši ir interesants tad, kad mēs runājam par īpašiem materiāliem. Te es vēlētos attauk, atsaukties uz Delangēns kungu, uz fosfātu izmantošanu un um, kā mums būtu jāraugās uz to, kā mēs ražosim pārtiks preces Eiropas Savienībā, ņemot vērā šo vienu izēvielu, kas ir ļoti nozīmīga ražošanas procesā. Bet jūs tik tiešām ņēmāt vērā eh, lauksaimniecības komitejas eh, ieteikums un viedokli, bet kas attiecas uz eh, Jūs pieeja, tad jāsaka, jūs nerunājat tieši par uh, lauksaimniecību, bet jūs runājat par citām nozīmīgām nozarēm. Es domāju, ka uh, tā tomēr ir kļūda. Es domāju, ka tas ir ļoti uh, nozīmīgi gan Eiropas Savienībai, gan pasaulē kopumā. Pārtiks drošums un mums ir nepieciešams izēvielas, lai to nodrošinātu. Ir uh, daudz materiāla, kas tiek izmantoti zemes apstrādē, uh, kas nav pieejama pietiekamā uh, daudzumā, un par to mums būtu jādomā uh, turpmāk. Paldies! Paldies, Maginas kundzei, tagad Smalkaus kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentam par lieliski paveikto darbu. Pieprasījums pēc izaivielām pieaug visā pasaulē, un tas ir saistīts ar dažādiem um, ekonomiskiem riskiem. Tā, piemēram, um, milzīgas cenu svārstības. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāizmanto Eiropas resursu bāze efektīgi. Visa uh, piegāžu ķēde ir jāveido tādā veidā, lai mēs efektīvi izmantotu pieejamos resursus, jo uh, jāsaka, ka šie resursi nav neizsmeļami. Un te ir jādomā par uh, vidas efektivitāti. Mums ir jācenš darīt visu iespējamo, lai mēs varētu atkārtot izmantot resursus, izmantojot uh, tos atkārtot. Es atbalstu komisijas pieeju, eh, taču šai pieejai būtu jāpārvēršas par real, realitāti, un tas būtu jādara līdz 2050. gadam. Paldies, tagad vārds Melcerkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi zinām, ka, piemēram, mobilajā telefonā ir eh, tāda pazīstama metāla kā varš un piemēram, bet ir arī citi metāli, kas ir ļoti, kas ir mazāk pazīstami, bet varbūt, ka tie nav tik rēti, kā, kā, bet drīzāk eh, tiem ir saistīti dažādi politiskie strīdi. Un tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu labi tā izēvielu stratēģijas ietvaros eh, padomāt arī par eh, izēvielu uzkrāšanu un jāatbalsta ir tādas nu, tādas izsvērts stratēģijas izstrāde. Mums ir jāpadomā par to, kādi, kādas būs vajadzības pēc izēvielām ilgtermijā. Un eh, Ķīna gan Āfrikā, gan citviet jau ir nodrošinājusi sev izēvielas uz vairākiem gadu desmitiem. Un eh, tāpēc ir arī jāpadomā par to, kādas izēvielas nākotnē kļūs aizvien interesantākas. Uh, te nevarēs būt nekādi tādi radikāli risinājumi. Paldies! Paldies, Melcer kungam. Nākamais runātājs Kelly kungs. Priekšsēdētāji. Eh, komisār kungs, ļoti labi, ka mēs pievēršam uzmanību šim jautājumam, jo bez eh, visaptvarošas stratēģijas šajā jomā mums neizdosies eh, īstenot attīstību šajā jomā. Pat ja mēs esam labākie resursu pārvaldnieki pasaulē, mēs nevaram neko paveikt bez eh, šiem resursiem. Un tas pats sakāms arī eh, par rūpniecības eh, nozars pārstāvjiem. Es uzskatu, ka referents ir sagatavojis visaptvarošu un ļoti nepieciešamu uh, ziņojumu. Un ir mm, ļoti svarīgi, lai mums būtu konstanti pieejami resursi Un vispirms mums būtu jāraugās uz tiem resursiem, kas ir pieejami Eiropas eh, robežās. Mums nevajadzētu būt pārāk restriktīviem, kā tas iespējams ir bijis eh, pagātnē. Protams, ir jāievēro vidas aizsardzības aspektam, viss piekrīt, bet mēs ļoti daudz varam darīt arī atkārtot izmantojot resursus. Jāsaka, ka atkārtot resursu izmantošana šobrīd ir tikai bērnu autiņos. Un, uh, Visbeidzot, eh, tas, ko pieminēja daudzi runātāji, tiek eh, teikts, ka Ķīna kontrolē 97% resursu, un šī situācija eh, noteikti ir jārisina. Tāpēc jāsaka, mums, mēs nevaram zaudēt laiku, mums ir jābūt konkurētspējīgiem, jāpaliek konkurētspējīgiem, un šī stratēģija varētu palīdzēt mums to īstenot. Apsveicu referentu. Paldies! Paldies, Kēlī kungam. Redzu, ka Dancils kundze vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienībai ir jārisina dažādas problēmas un arī ir liels priekšrocības, kas saistās ar izēvielām. Uh, Izēvielu politika Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga gan no rūpniecības viedokļa, gan no starptautiskās tirsniecības viedokļa, gan arī tad, ja mēs izstrādājam dažādas horizontālās politikas, kas tieši ietekmē dažādus iekšpolitikas un ārpolitikas aspektus. Es domāju, ka šajā kontekstā noteikti jāmin efektīvs politikas monitoringa mehānisms. Tikai tad šī politika darbosies labi. Ir vajadzīga laba koordinācija starp Eiropas komisiju un dalību valstīm. Ir nepieciešams nepārtraukts uzraudzības process, kurā tiek iesaistīts arī Eiropas parlaments mūs informējot par to, kas tiek darīts šajā jomā. Mēs gribam saņemt ikgada progresa ziņojumu par situāciju. Gribu sveikt referentu ar labu paveikto darbu. Lielas paldies, Dāncils kundzei. Rosī kungs nākamais runātājs. Godātais priekšsēdētāja, komisāra kungs. izēvielu patēriņa samazināšana nāks par labu visiem, pirmkārt jau videi. Tad būs arī mazāk atkritumu, un nevajadzēs tik daudz iegūt derīgos izrakteņus. Mums ir nepieciešama nopietna rūpnieciskā politika, kas skata lietas pasaules, ne tikai Eiropas kontekstā. Mums ir jādomā plašāk, jāiesaista visa pasaule šajā stratēģijā. Komisāra kungs! Eiropas parlamenta prezidents Buzeks savulaik runāja par vienotu energotirgu Eiropā. Tikai tad būtu drošas piegādes šajā jomā gan ražotājiem, gan arī pilsoņiem. Tā mēs varētu ļoti daudz ietaupīt. Uh, Eiropas ekonomikai tas nāktu tikai par labu. Paldies, Bazesku kundze, nākamā runātāja. Microphone, please. We can't hear you. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Consider... Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, Eiropas Savienībai ir nepieciešama efektīva stratēģija izēvielu jomā, ja mēs gribam saglabāt savu rūpniecisko konkurētspēju. Ir jārunā daža, par dažādiem faktoriem, sociāliem faktoriem, par resursu diplomātiju, kurai jābūt konsekventai un efektīvai. Šī te diplomātija ir svarīga tādēļ, ka izēvielu piegāde ietekmē ļoti plašu politiku spektru Eiropas Savienībā. Man ir liels prieks lasīt, ka šajā ziņojumā ir uzsvērti diplomātskie instrumenti un iezīmētas konkrētas iespējas sadarbībai ar ārējiem partneriem. Nu, piemēram, atbalstu, ko mēs varētu sniegt attīstības valstīm, eh, palīdzot viņiem saņemt no mums eh, zinātības paraugus gan eh, juridi, juridiskajā jomā, gan arī rūpniecībā pētniecībā un inovācijās. Eiropas Savienībā ir nepieciešams labāk koordinēt šo te politiku ar dalību, valsti, dalību valstu politiku. Es domāju, ka Eiropas eh, stratēģija būs kā tāds ļoti labs papildus instruments. Paldies! Pēdējais runātājs, pēdējā runātāja šajā te brīvā mikrofona sērijā būs Maltis Kundze. Paldies! priekšsēdētāji, debašu laikā man ienāca prātā vairākas jaunas domas. Gribētu kaut ko vairāk pateikt vēl par atšķirībām starp Eiropas komisijas priekšlikumu un parlamenta ziņojumu. Gribu uzdot jautājumu par konkrētiem pasākumiem. Daži šeit minēja resursu uzkrājumus. Es nedomāju, ka tas ir labs risinājums. Komisāri, gribētu dzirdēt jūs domas par šādu pieeju. Mēs šeit runājam par izaivielām, kas tiek izmantots rūpniecībā, tāpat tika runāts par fosfātiem lauksaimniecībā. Tās viss ir svarīgas tēmas, taču es gribētu zināt, kā jūs komisija nodrošināsiet to, lai šajā jomā būtu novatoriska pieeja. Mums ir efektivitātes mērķi. Uh, kas e, ziņojumā parādījās sākumā, pēc tam tika svītrot. Es domāju, ka mums ir nepieciešami šādi te konkrēti mērķi. Piemēram, mēs gribējām aizliegt noteikta tipa e, atkritumu izgāstuvus, taču, diemžēl, ziņojumā tas tā neparādās kā aizliegums. Es domāju, ka ir nepieciešams šāds aizliegums, lai mēs labāk sāktu pārstrādāt dažādas izmantotās izēvielas Tāpat, eh, kas notiks ar kvalitātes apzīmējumiem? Vai kvalitātes apzīmējumu ieviešanu organizēsiet jūs vai komisārs Patočņiks? Komisār Tajāni, jūs dzirdējāt ļoti daudz argumentus un jautājumus. Jums tagad ir iespēja atbildēt uz tiem. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es vēlētos atgādināt komisijas nostāju, kas, manuprāt, ir pilnīgā saskaņā ar Butikofer kungu sagatavoto ziņojumu. Mēs eh, paļaujamies uz tādu stratēģiju izēvielu jomā, kas būtu līdzsvarota. Uz tādu stratēģiju, kas būtu balstīta uz trim pīlāriem - iekšējo Eiropas Savienības līmeņa stratēģiju, ārējo stratēģiju un rīcību par labu inovācijām un pētniecībai. Es vēlētos uh, vispirms izklāstīt šo te pēdējo aspektu. Kā jau es teicu, runa ir par līdzsvarotu stratēģiju. Eiropas komisija vienā no sākotnējiem dokumentiem, ar kuriem uh, tā iepazīstināja, uzstāja uz partnerību inovāciju jomā Un šī otrā partnerība ir saistīta tieši ar izēvielu jautājumu. Es guvu atbalstu no padoms un balstoties uz uh, to mēs grasāmies attiecīgi strādāt, sadarbojoties ar Eiropas parlamentu, un tā ir partnerība, kurā mēs uh, visvairāk domāsim par izēvielu atkārtot izmantošanu. Šī partnerība tika sagatavota pirms eh, jūsu dokumenta, tāpēc eh, nebūtu pamatot teikt, ka komisija ir domājusi par citiem aspektiem, nevis tieši par šo partnerību. Ļoti žēl, ka, ļoti, nu, ka daudz no deputātiem, kas uzdeva jautājumus, šobrīd vairs nav plenārsēžu zālē, bet atbildot viņiem, es vēlētos teikt, ka mūsu izvēle par labu atkārtotā izēvielu izmantošanai eh, tika pieņemta pirms šī dokumenta sagatavošanas. Kas attiec uz šo te stratēģiju Eiropas Savienības ietvaros? Iespējams, ka es mazliet aizsteidzos priekšā notikumiem. Un Usko vienkārši, Usko kungs vienkārši nes, īsti nespēja man saklausīt, nepaspēja sadzirdēt, ko teiks attiecībā uz Zviedriju. Jūs teicat, ka Grenlanda ir viena no tām teritorijām, kur, kuras saistībā skatīsimies, ko varam darīt izēvielu jautājumā. Es esmu sazinājies ar Zviedrijas valdību, esmu piedalījies sanāksmē Eiropas Savienības birojā. Tur ieradās Zviedrijas ministrs, viņš vadīja šo sanāksmi, un viņš runāja par izēju materiāliem Barents jūrā. Un kopā ar ministru mēs arī devāmies apskatīt šo vietu, lai tad konstatētu, ko var darīt izēju materiālu lietas labā. Nu, iespējams, ka tas, ko teicu, nenonāca līdz jums, godāto deputātu, bet var jums apliecināt, ka nesmu šo jautājumu aizmirsis. Jo, protams, ka Grenlanda kādreiz bija daļa no Dānijas, tas bija pavisam vēl nesen. Un, protams, ka tā arī nav tik tālu no Eiropas. Tā joprojām ir saistīta ar Dānijas karali tomēr. Tālāk. Man žēl, ka arī Matiasas un Figureido kundzes abas ir atstājušas zāli, jo man gribēju viņām apliecināt, ka nebūtu nevēlos uh, kultivēt kaut kādu neo uh, koloniālismu Āfrikā. Nē, gluži otrādi domāju, ka mums ir jāatvainojas Āfrikai par tām kļūdām, ko esam pieļāvuši koloniālismu laikā. Es nekad neesmu domājis, ka Eiropai vajadzētu īstenot kaut kādu veidu koloniālu politiku jebkur pasaulē. Arī ne tad, ne kad runājam par izējumateriāliem. Galu galā eh, Āfrikas valsts ļoti lielā mērā šajos visos projektos līdzdarbojas, un tas ir tie jautājumi, par kuriem spriežam ar Āfrikas Savienību. Ļoti daudz Āfrikas Savienības valsts vēlas strādāt ar mums kopā pie šiem jautājumiem, un to nevarētu uzskatīt par tādu uh, jaunu koloniālismu veidu. Tas nebūtu nav tas, ko mēs kā Eiropa vēlamies darīt un ko mēs darām. Tālāk. Runājot par vēl vienu jautājumu, kas tika pieminēts, to pieminēja Langas kungs. Un Ekas kundze tāpat uzsvēra to. Komisija ir apņēmības pilna nodrošināt pārskatāmību attiecībā uz eh, izrakteņu iegūšanas jomu, uz raktuvju jomu. Pilnīgi noteikti tam ir ļoti liela nozīme arī globālā līmenī. Mēs esam intensificējuši atbalstu šai iniciatīvai, kas saistīta ar pārskatāmības veicināšanu šajās rūpniecības nozarēs. Mēs tur piešķiram šai programmai iniciatīvai līdzekļus, eh, palīdzējam eksportēt zināšanas pieredzi. Nu, protams, ka iniciatīvas kopējā audumā vēl ir pāris tādi, nu, tādi tukšumi, kā caurumi ir, lūk, no 15 izraktiņiem bagātām valstīm tikai 9 šobrīd ir iesaistījušās šai pārskatāmības iniciatīvā. Un kas attiec uz oficiālu priekšlikumu par pārskatāmu ziņošanu un atskaitīšanos uh, izrakteņu iegūšanas jomā, komisija šobrīd izpēta iespēju padarīt šādu atskaitīšanos par obligātu. Respektīvi, e, tiem uzņēmumiem, kas kotējas biežās, tiem jānodrošina retiecīgs savu kontu stāvokļa audits un revīzija e, pārskatāmā veidā. Un domāju, ka šāda veida prasība pilnīgi noteikti stiprinās tās iniciatīvas, kas jau vērsts uz pārskatāmību un ir aizsāktas šobrīd. Tas nāks kā papildus elements e, ASV izstrādātajam tiesību aktam kā jau Butikofer kungs teica, ir noturēts arī sabiedriskās konsultācijas, publiskās konsultācijas rezultāti šobrīd tiek izvērtāti, un kas attiecas uz pēdējo jautājumu, kas tika pieminēts runās, respektīvi par izrakteņu uzglabāšanu, komisija uzskata ka ir jāspēj nodrošināt piegādes drošību, bet šis jautājums ir uzņēmumu ziņā. Tieši šiem uzņēmumiem jāpārliecinās, ka darba apstākļi tiek uzlaboti pēc iespējas lielākā mērā, bet, protams, mēs strādājam kopā ar dalību valstīm, lai notiktu zināma veida izēvielu uzkrāšanas programmas, Un mēs tad arī varam palīdzēt dalību valstīm izvērtēt to, cik lielā mēlā tas ir vajadzīgs. Tas, piemēram, var attiekties uz naftas krājumiem, uh, Eh, un cita veida jautājumiem. Katrā ziņā šai saistībā joprojām tiek veikts pētījums. Es ceru, ka spēju atbildēt uz lielāko daļu jautājumu, kas tika debatēs pieminētas. Bet, nu, nu ir pienācis laiks man noslēgt savu uzrunu un uzklausīt Butikoferu kunga noslēgumu vārdus. Es ceru, ka arī viņš eh, mums palīdzēs visus šos izējumateriālu jautājumus pacelt eh, kopienas mērogā. Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, un tagad noslēguma vārdiem dosim vārdu Botikoferkungam. Lūdzu! Kolēģi, <clears throat> vēlās pateikties jums visiem par komentāriem. Paldies arī komisijas vicepriekšsādātājam Tajānikungam par viņu komentāriem un īpaši par viņa sniegto atbalstu runājot par kompetenci tīkla izveidošanu atsevišķos etapos un par jūs arī citiem konkrētiem priekšlikumiem. Saka jums paldies! Nu, mēs runājam arī, protams, par izējumu materiālu ilgspējīgu ieguvu un norādījām, ka ir vairākas lietas, kas vēl jāizdara. Un tieši tāpēc, skatoties, kas tie ir jādara galvenokārt ekono, ekoloģiski mazaisargātos un svārstīgos reģionos, tas pieprasa ļoti rūpīgu izvērtēšanu. Mēs nedrīkstam te vienkārši e, pielaist kompromisus starp dabas aizsardzību un industrijas politikas interesēm. Tāpēc arī tie ir ļoti svarīgi, lai varētu vienoties komisijas atbildīgie ģenerāldirektorāti vide un uzņēmējdarbība. Mēs redzam, ka vienlaikus arī mēs redzam, kādu apdraudējumu ir jāizmanto, <clears throat> kāds ņemot ar apdraudējumu ir jāizmanto jau pieejamie resursi, piemēram, jau visu nolietotā datortehnika un mobilie telefoni, kas atrodas eh, atvoknēs un uh, kas ietver litiju baterijas, un tam visam ir, protams, ir jāpiedāvā ekonomisks uh, pamatojums, kā to arī varētu labāk pārstrādāt no šūpuļa līdz šūpuļam, un tāpat ir jāskatās, lai vispār mēs atteiktos nākotnē no atkritumiem, lai mēs varētu vispār strādāt. Un tāpēc par šiem jautājumiem ir jāturpina diskusijas. Es dzirdu arī no komisijas atšķirīgus viedokļus. Nu, es saprotu, ka ir vairāki kolēģi, kas mm, ir nostājušies kritiski. Uh, un viņi saka, ka nav pārliecināti par to, kā mēs varam izveidot uzkrājumus atsevišķajiem ļoti svarīgajiem izējumateriāliem, redzot vienlaikus, ka Ķīna kāpina savus ražošanas apjoms. Bet tomēr arī, ka kolēģi jau norādīja, mums ir visos jautājumos jābūt ļoti skaidriem un ir jāspēj nodrošināt caurskatāmību un vienlaikus arī skaidri ietekmes novērtējums. Un tālāk runāsim par ārējo darbību Mēs runājam, ka tas nav nekāds neokoloniālisms. Sadā gan komisija, gan parlaments būtu norādījis, ka mēs nebūtu atzinuši šo pirmā, pirmkārt pašu principu izēvielu neatkarību. Uh,